dienas eh, sēdi pasludinu par atklātu. Saskaņā ar darba kārtību pirmais punkts ir uh, iepazīstināšana ar revīzijas palātas 2009. gada pārskatu. Um, Przedstawi uh, swoje sprawozdanie. Kā pirmais uzstāsies revīzijas palātas priekšsēdētājs Vitārda Silva Kaldēras kungs un iepazīstinās ar savu iestādes gada pārskatu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji un godājamie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods piedalīties jūsu šīs dienas debatēs par Eiropas revīzijas palātas ikgadējo pārskatu par eh, budžeta izpildi 2009. gadā, kuru es jums eh, prezentēju priekšādētāju kungs un arī budžeta kontrolas komiteja esmu prezentējis šo a, pārskatu. Es gribētu jums a, pirmām kārtām minēt četras galvenās ziņas, kas ir iekļautas šī gada ikgadējā pārskatā. Pirmkārt, palāta secina, ka Eiropas Savienības pārskatī patiesi atspoguļo sniedz pareizu un patiesu priekšstatu par finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Uh, Šis ir trešais gads pēc kārtas, kad palāta ir konstatējusi, ka pārskatos nav būtisku neatbilstību, un līdz ar to tie ir ticami. Attiecībā uz likumību un pareizību palāta sniedz atzinumu bez iebildēm, tāpat kā iepriekšējos gados. Taču, un šī ir otrā galvenā ziņa šī gada pārskatā, maksājumi, budžeta maksājumi vēl ar vien iekļauj būtiskas kļūdas, izņemot divas jomas. Izņēmumi ir administratīvie izdevumi un ekonomiskās un ekonomika un finanses. Visās pārējās izdevumu jomās palāta konstatēja būtisku kļūdu līmeni. Priekšēdētāji tagad es likšu uzsvaru uz divām galvenajām izdevumu jomām - lauksaimniecība un kohēzija. Lauksaimniecībā un dabas resursos palāta aplēsa, ka kļūdu līmenis ir mazliet augstāks par 2008. gadu. Taču rezultāti ir atbilstīgi ar palātas novērtējumu abos gados, proti, ka sistēmas ir tikai daļēji efektīvas. Palāta rekomendē aprēķināt maksājumus un noskaidrot noteikumus par zemes pielot izmantošanu un ap, aprīkošanu. Kohēzija, kas sastāda apmēram trešo daļu no budžeta, norāda, ka šī ir vienīgā budžeta joma, kur aplēstais kļūdu līmenis ir lielāks par 5%. Eh, lielākā daļa no kļūdām ir saistītas ar to, ka uh, valsts iestādes nav piemērojušas noteikumus par valsts iepirkumu un uh, atmaksājušas izmaksas, kas nav bijušas jāatmaksā lielāko daļu varētu izlabot un uh, labot dalībvalstīs, noska, no, no, nodrošinot, lai izdevumi ir tiesiski. Tāpat kā pagājuši, kad mēs redzam, ka vislielākās izmaiņas ir tieši kohēzijas jomā. Un šeit es varu pievērsties palātas trešajai galvenajai ziņai. Tāpat kā kohēzijā izdevumi bija ievērojami mazāki kā iepriekšējos gados, un attiecībā uz visu budžetu kļūda, kļūdu aplēstais, eh, aplēst, tiesas aplēstais kļūdu līmenis ir mazāks nekā iepriekšējos gados. Tomēr mums vajadzētu būt piesardzīgiem, pirms mēs izdarīsim secinājumus par tendencēm šajā jomā. Ņemot vērā, ka uh, eh, maksājuma tendences ir mainījušās, maksājumi ir ievērojami izmainījušies uh, 2009. gadā bet tas tomēr, šis to, gads tomēr nav īpaši atšķirīgs no 2008. gada. Nav nekādu garantiju, ka e, šīs samazinājums aplēstajā kļūdu līmenī turpināsies arī pārējos gados. Lielākā daļa no sistēmām vēl ar vienu tikai daļai efektīvas. Te es varu pievērsties pēdējai galvenajai ziņai. Informācija, ko ir sniegusi komisija par atgūstajiem izdevumiem un labojumiem, vēl ar vienu nav pilnībā ticama, un līdz ar to ne, to nevar mm, salīdzināt ar tiesas aplēsto kļūdu līmenī. Priekšēdētā godāmie deputāti, ir vairākas iniciatīvas, kas mums sniedz labu iespēju uzlabot Eiropas Savienības finanšu pārvaldību. Šī gada pārskats apstiprina secinājumus, kas ir izklāstīti tiesas atzinumā par riskiem un izaicinājumiem uzlabojot Eiropas Savienības finanšu pārvaldību. Īsumā, e, izdevumu kvalitātes uzlabošanai ir jābūt augstai prioritātei. Tiesiskā ietvera vienkāršošana un efektīvāku izmaksu kontrolas sistēmu ievā, ieviešana, lai samazinātu kļūdu līmeni, noteikti Eh, palīdzētu mums sasniegt šo mērķi. Eh, šī gada sākumā komisija prezentēja eh, pārstrādāto finanšu regulu. Savā nesenajā atzinumā tiesa secina, ka šajā regulā ir iekļauti vairāki priekšlikumi, kas dod iespēju komisijai uzlabot caurdzamību un finanšu pārvaldību. Nozaru likumdošanas vienkāršošana vēl ar vien ir ļoti svarīgs ceļš ievērojumu uzlabojumu sasniegšanā izdevuma kvalitātē. Nākamgad komisija gatavojas prezentēt eh, likumdošanas priekšlikumus par eh, politikām un programmām, kas attiecas uz galvenajām izdevumu jomām nākamajā plānošanas periodā. Pārskatot izdevumu programmas, tiesa iesaka piemērot eh, tādu principu kopumu, kas nodrošinātu, ka Eiropas pievienotā vērtība būtu ticama, ka mērķi ir skaidri, ka schēmas ir realistiskas un pēc iespējas vienkāršākas un lai pārskati ir skaidri. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, nodrošināt, ka Eiropas Savienības finansējums ir optimāli iztērēts, ir liela atbildība mums visiem. Komisijai, tad, kad tā izsaka priekšlikumus par likumdošanu un īsteno budžetu, dalību valstīm, kad tās ikdienā pārvalda apmēram 80% no Eiropas Savienības budžeta, uh, parlamentam un padomēji kā likumdevējiem un budžeta izpildes apstiprinātājiem un tiesai kā Eiropas Savienības ārējam auditoram. Tiesa labprāt pildīs uh, savus pienākumus, nodrošinot, ka Eiropas Savienības uh, līdzekļi tiek pareizi iztērēti. Lielas paldies, priekšādētāji! Eiropas komisijas vārdā dodu vārdu komisāram Algerdam Šemetam. Lūdzu. Priekšādātāji, Kaldēras kungs, godājumie Eiropas parlamenta deputāti un revīzijas palātas revidenti. Pirms diviem gadiem eh, priekšādātājiem Kaldēram un man jau bija iespēja apmainīties ar viedokļiem un diskutēt par tiesas gada pārskatu ar budžeta kontrolas komitejas deputātiem. Es gribētu uzsvērt eh, galvenos punktus, kas tika pieminēti diskusijās, un arī pirmos secinājumus. Pirms pievērsīšos lietas būtībai, es eh, gribētu atgādināt par ļoti auglīgo dialogu, kas notika starp uh, revi, revīzijas palātu, komisiju un uh, pārējiem iesaistītiem revidentiem. Es vēlētos pateikties par šo izcilo sadarbību. Esmu ļoti apmierināts, ka tiesa ir atzinusi panākto progresu. Es šeit redzu daudz pozitīvu signālu, redzu arī nelielu kritiku, un komisija ir apņēmusies cieši ievērot visas tiesas sniegtās rekomendācijas. Galvenās ziņas, kas ir iekļautas eh, tiesas atzinumā, ir eh, ļoti svarīgas eh, un ļauj komisijai izvērtēt, kā tā uzņemas savu atbildību pārvaldot Eiropas Savienības budžetu. Pirmām kārtām eh, gada pārskati jau trešo gadu saņem atzinumu bez iebildēm, tātad pozitīvu atzinumu. Tiesa ir izvērtējusi eh, savienības pārskatus un ir paudusi, ka tiesa sniedz skaidru un patiesu priekšstatu. Eh, komisija ir apmierināta ar šiem rezultātiem, jo tas norāda, ka mūsu grāmatvedības reformas ir sniegušas ilgtermiņa rezultātus. Taču tiesa uzsver arī vairākas vājās vietas Tā kā tas uh, ietekmē tiesas atzinumu bez iebildēm, komisija ir ņēmusi uh, vērā uh, šīs piezīmes un noteikti uh, centīsies ieviest rekomendācijas praksē. Attiecībā uz darījumu tiesiskumu esmu apmierināts, ka ir redzamas pozitīvas tendences um, aplēstā kļūdu līmeņa samazināšanā 2009. gadā ieņēmumi ir pareizi visos būtiskākajos aspektos. Vairāk nekā 90% no maksājumiem, kas ir veikti no Eiropas Savienības budžeta, arī neietver nekādas kļūdas. Šis spriedums ir pozitīva zīme un norāda, ka mūsu pūliņi uzlabot kontroli ir devuši rezultātus. To esam sasnieguši galvenokārt ievērojami samazinot kļūdu līmeni kohēzijas jomā. Šīs progress norāda, ka Komisija ir pastiprinājusi savu pāraudzības lomu, ir ieviesusi pāraudzības un kontrolas sistēmas dalībvalstīs. Tas norāda arī, ka e, mūsu stingrā pieeja ir devusi savus rezultātus, tad, kad mēs pārtraucām vai apturējām maksājumus, ja tika atklātas kļūdas. Šogad tiesa atzīst arī, ka informācija par atgūtajiem maksājumiem ir daudz kvalitatīvāka. Šī informācija tiek eh, sniegta tad, kad komisija atklāja uh, pārskatus. Attiecībā uz atklātajām kļūdām, tad, kad eh, nacionālās iestādes ir uh, bijušas uh, atbildīgas par šīm kļūdām, notiek, noteikti mēs to ņemsim vērā nākamajos gados. Protams, ka ne viss, kas ir iekļauts tiesas atzinumā, nav apmierinoši, un komisija centīsies izlabot šīs kļūdas esošajās programmās, kā arī turpmākajās programmās, par, esam, par kurām mēs esam kopīgi atbildīgi. Dāmas un kungi, es pilnībā saprotu, ka Kaldeiras kungs saka, ka vajadzētu piesargāties, ja mēs domājam par vispārējo aplēsto kļūdu līmeni, it īpaši eh, kohēzijā turpmākajos gados. Es arī piekrītu uz eh, tiesas norādītajām vājajām vietām eh, sistēmās un efektivitātes trūkumu. Es uzskatu, ka uh, racionālu izmaksu mehānismu ieviešana uh, eh, un uh, darbs pie tām jomām, kurās atrastas būtiskas kļūdas, kā arī informācijas kvalitātes uzlabošana, ko sniedz uh, dalību valstis par finanšu pārvaldību un uh, izdevumu un atgūtajiem izdevumiem, noteikti ir būtiskākās jomas. Taču tās nav vienīgās jomas. Mums ir priekšā arī citi izaicinājumi. Proti mums ir jānodrošina augstāks atbildības līmenis no galveno iesaistīto pušu puses. Mums ir jādomā arī par risku un budžeta izpildi. Tad, kad tiek gatavota budžeta pārskatīšana, esmu līdzis uzsvaru uz skaidru un izmērāmu mērķu sastādīšanu un indikātoru noteikšanu. Uh, Pagājušajā gadā maijā es prezentēju savu darba kārtību budžetam, auditam un kontrolē no 2010. līdz 2014. gadam. Šajā darba kārtībā tika uzstādīti galvenie mērķi un pasākumi, kurus komisija gatavojas ieviest, lai nodrošinātu pozitīvāku tiesas pārskatu par turpmāko budžetu. Attiecībā uz 2009 Eh, budžeta pārskatu, ir jāsaka, ka šī darba kārtība ir spēkā, un mēs to piemērosim turpmākajos gados. Esmu apmierināts, ka 2009. gada pārskats apstiprina to, ka mūsu pūliņi dod rezultātus. Tas nodrošina lielu ieguldījumu pārskatot eh, Eiropas Savienības budžeta kontrolas un pāraudzības sistēmas un ļauj mums sagatavoties nākamo gadu programmām. Dāmas un kungi, paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies, komisāri, par jūsu komentāriem. Tagad pievērsīsimies eh, runātājiem no politiskajām grupām. Eiropas eh, Tautas partijas grupa. Ingeborga Gresle. Lūdzu, dod jums vārdu. Priekšsēdētāja kungs, augsti godātās revīzijas palātas priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi deputāti. Es domāju, ka šodien ir ļoti pozitīva diena, jo mēs pirmo reizi uh, varam rēķināties ar to, ka Barozo 2 komisija uh, pārvarēs 2% slieksni, un es domāju, ka m, mm, tie nav tādi augsti riski, un līdz ar to revīzijas uh, palātas gada pārskats ir ļoti būtisks, viņi veido daļu no panākumu. Un mēs redzam, ka um, brīdī, kad komisija tiešām sāk izšķirīgi eh, strādāt, tad tas nes arī labus rezultātus. Mēs runājam tagad par rezultātiem, un tas ir saistīts arī ar izmainīto regulējumu. Tas arī ir tas eh, ceļš, pa kur mums jādodas arī nākotnē. Ja uh, um, komisija varētu mainīt arī publisko iepirkumu um, direktīvu, tad tas būtu labāk arī dalību valstīm. Tas būtu lielākais solis uz priekšu, lai uh, ticamības deklarācija būtu pozitīva. Tie, kas uh, vienmēr apgalvo, ka uh, Eiropas uh, budžets nevienmēr ir, um, ir uh, labi izdots, tad mm, Eiropas līdzekļi konsekventāk uh, tiek kontrolēti nekā nacionālajie budžeti. Vismaz dažos gadījumos, un to mēs vienmēr redzam tad, kad esam vizītēs dalību valstīs, un pateicoties arī Eiropas risinājumam, bieži vien eksistē arī nacionālajie risinājumi. Tādēļ jāaicina dalību valstis viņu um, nacionālos fondus pakļaut tādām pašām kontrolēm kā Eiropas fonds un arī uh, uh, otrādi. Es vēlos pateikties, bet arī teikt, ka um, šis gada pārskats mani um, man liek vilkties, jo tā ir daudz mazāk informācijas nekā līdz šim. Mums ir nepieciešami dati par kļūdu kvotām. Mēs vienmēr esam to saņēmuši, bet šoreiz nē. Dāmas un kungi, mēs jau neesam bērnu dārzā, mēs esam parlaments. Mums ir absolūti nepieciešami šie dati. Un, um, uh, uh, atceros uzklausīšanas, kurās uh, revizijas palātas um, locekļi bija uh, ielūgti un viņi solīja šādus datus, bet tagad tie netiek sniegti. Paldies! Paldies! Tagad sociāla demokrāta grupas vārdā. Georgijus Stavrakakis. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, priekšsēdētāja Kaldeira, kolēģi. Es vēlētos apsveikt eh, ikada pārskatu un apsveikt eh, priekšādātāju Kaldeiro un visus pārējos tiesas revidentus par viņu izcilo darbu. Īpaši vēlētos pateikties uz šejas kungam par uh, izcilo sadarbību, kāda mums ir bijusi attiecībā uz aģentūrām. Parlamentu loma ir nodrošināt atbildīgumu pilsoņu priekšā. Tieši tāpēc mums ir jānodrošina, ka nodokļu maksātāju nauda tiek izmantota pareizi, cauradzami un efektīvi. Es uh, ceru, ka Eh, tiesas secinājumi par aģentūrām, kas tiks pausti vēlāk, eh, atbildīs iepriekšējo gadu rezultātiem. Situācija uzlabojas, taču vēl ar vienu kontrolas sistēmas ir jāuzlabo, ir jārisina problēmas un ir jāatrod risinājumi. Eh, pašreizējā klimatā pēc ekonomiskās un finanšu krīzes īpaša kontrole ir iegūs vēl lielāku nozīmi nekā iepriekš. Uh, Kopā ar Eiropas revīzijas palātu mēs esam apņēmušies risināt šīs problēmas, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus. Lielas paldies! Jorgo uh, Hacimarkakis. Jorgo Hacimarkakis kungam vārds. Lūdzu, jums vārds. Priekšsētā kungs, uh, komisār uh, Šemets kungs, Kaldēris kungs. Es vēlos pateikties, jo jūsu darbība, ka Dēlers kungs ir ļoti vērtīga um, nodokļu maksātājiem. Kļūdu kvote m, mm, ir samazinājusies un pateicoties arī uh, komisijas darbām, ko toreiz aizsāka Kallas kungs ir uzlabojumi kohēzijas jomā un viegls pasliktinājums lauksaimniecības jomā. Tas ir šī gada rezultāts. Bet mēs nevaram vienkārši atpūsties. Jāsaka, ka uh, uzlabojumi ir saistīti arī ar pārbaudēm. Uh, Un um, esmu nobežījies, ka pozitīvā attīstība nākošgad neturpināsies. Mums ir jāizmanto budžeta pieņemšanas procedūra pēc Lisabonas slēgšanās, uh, līguma stāšanās spēkā, lai uzlabotu situāciju. Šis uh, um, pārskats ir 16. kas nezod, nedod pozitīvu um, novērtējumu kopumā, kā mēs varam izbeigt šo pieciešanas politiku, mani priekšlikumi pirmkārt. Komisijai vēl striktāk jārīkojas atklāt kļūdu gadījumā un pārtraukt līdzekļu izmaksas. Kā var būt, ka Grieķija ne, netiek sodīta ar sankcijām desmit gadus, lai arī pārkāpja noteikums. Otrkārt, nodokļu maksātāji nevar sodīt divkārt. Atmaksājot līdzekļus, uh, Tikai 10% kvota tiek sasniegta. Un dalība valstis pēc 50-50 uh, risinājuma pusi naudas piemaksā vēl klāt. Atļaujot pāris skaitļus minēt, kopš 94. gada dalība valsts kohēzijas politikā līdz 2006. gadam 7,7 miljārdus eiro saņēma nepamatoti, un to komisija tagad ir publicējusi. Atmaksāti ir tikai 7,9 miljoni eiro, un tas parāda šo skaitļu attiecību. Un es saku prognozējoši, uzsveru prognozējoši, dalība valstis diez vai varēs pareizi to aprēķināt da, un revizijas palāta to apstiprina. Tādēļ treškārt dalību valstīm jānodod menedžmenta paziņojumi un jāparakstās. Un ceturkārt jāuzņems politiska atbildība. Un tādēļ mēs vēlamies, lai priekšsēdētājs Barozo parakstītu gada aktivitāšu sintezējošo ziņojumu. Un mēs gribējām redzēt izvērtējumu ziņojumu, tas izriet no Lisabonas līguma, tāms un kungi pāris a, aspekti jāuzlamo, bet kopumā paldies revīzijas palātai. Paldies! Paldies! Tagad vārds zaļajiem. Vārds stāsts. Paldies, priekšsādātāji kungs, godātie kolēģi. Tad, kad izlasīju šo gada pārskatu, tad man bija sajūta, ka es to visu jau esmu redzējis. Es lasu to pašu gadiem ilgi. Uh, ir vienkārši par daudz būtisku kļūdu kohēzijas fondā, lauksaimniecībā, pētniecībā, attīstībā, ārējā palīdzībā, attīstības sadarbībā un izglītībā. Uzraudzības un kontrolas sistēmas nav uh, pietiekami iedarbīgas, lai novērstu um, tādu izmaksu atmaksāšanu, kuras nevajadzētu atmaksāt. Uh, problēma paliek. Dalībvalsts vienkārši nedara to, kas tām būtu jādara, proti jāuzrauga, lai līdzekļi, kurus tās izmaksā saņēmējiem, būtu izmaksāti pareizi. Uh, tie ir 80% līdzekļi, kas iet caur dalību valstīm, un komisija neuzrauga pietiekamā mērā dalību valstis, un tāpēc es gribētu atbalstīt referents stratēģiju, proti, ka jārūpējas par to, lai mm, nāktu um, Uh, paziņojumu no dalībvalstīm uh, par uh, līdzekļu izmantojumu, kurus parakstītu finanšu ministru, un tad viņus varētu arī saukt pie atbildības. Varbūt varētu arī finanšu sankcijas uzlikt, pārtraucot maksājumus. Paldies tagad Eiropas konservatīva un reformistu grupas vārdā Černecka kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāja kungs, dāmas un kungi. Revīzijas eh, palāta ir mūsu revidents, bet uh, tas ir arī tāds kā policists, draudzīgs policists, uh, un uh, tomēr dažkārt man ir iespējas, ka viņš dažkārt ir pārāk žēlīgs, pārāk labticīgs veicot kontrols. Secinājumi šajā ziņojumā par uh, budžeta izpildi uh, Tātad revīzijas palātas secinājumi ir sakojoši. E, izskatās tīri labi, bet nav vēl ideāla situācija. Man ir iespējas, ka daudzi cilvēki Eiropā nedaudz pesimistiskāk e, vērtē šo lietu. Revīzijas palādai ir jāsaglabā savu uzticību, lai uh, Eiropas institūcijas, nodokļu maksātāju un vēlētāju acīs eh, saglabāt savu ticamību. Bet, lai to panāktu, revīzijas palātai ir jākontrolē ļoti stingri. Šodien eh, revīzijas palātas eh, priekšsādātājs mums saka, ka mums vajadzētu priecāties, ka glāze ir par 95% pilna. Man vairāk šķiet, ka uh, vairākums vēlētāji drīzāk jautās, kur tad ir šie 5%, kāpēc tā par 5% ir tukšāka. Un man jau ir aizdoms, ka patiesībā šis kļūdu procents ir vēl augstāks, augstāks par 5%. Kāpēc gribētu jau aicināt revīzijas palātu uh, kontrolēt vēl labāk, uz kurieni uh, tiek novirzīti šie līdzekļi. Paldies tagad uh, apvienoto kreiso vārdā. Sondergārda kungs, lūdzu. Tak til revisions, revisionsretten for en øh, god beretning. Revīzijas palāta ir iesniegusi ļoti labu ziņojumu. Mēs konstatējam, ka kļūdu skaits ir samazinājies. Kā mums būtu tas jāvērtē? Es domāju, ka tas ir saistīts ar divām lietām. Uh, Pirmkārt no sākuma punkta un arī otrkārt no tā, ko mēs sagaidām. Tad sākuma punkts bija slikts, nu praktiski katastrofa. 2008. gadā miljārdi eiro tika izdoti e, neievērojot noteikums. Tādēļ e, tas, ko sagaidījām, ka būs uzlabojumi, un otrkārt, e, ka būs ļoti būtiski uzlabojumi visās jomās, uh, tika attaisnot. Jā, tas tā notika. Un dažās jomās vairs nav mm, izmaksātas um, naudas neatbilstoši noteikumiem. Taču citās jomās savukārt uh, šis um, nepreizo izmaksājumu skaits ir pieaudzis. Tas nav pieļaujams. Nesen budžeta uh, kontrolas komitejā komisārs Šemetas atkārtoja to, ko viņš uh, šodien uh, teica, ka kļūdu skaita samazinājums ir noticis pateicoties komisijas aktīvākai darbībai. Jā, tas ir labi. Es uh, labprāt uh, piekrītu tam, ka komisija ir labi strādājusi, bet tad mēs redzam un jājautā arī, kā tad būs, uh, ja nākošgad kļūdu kvota vēl pieaugs. Nu tad pieņemiet to kā brīdinājumu. Paldies! Tagad Andrēsens Kundzes brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, Kolēģi, katru gadu pēdējos 16 gados uh, revidenti um, eh, nedod pilnīgi pozitīvu vērtējumu, un šodien šis gads nav nekāds izņēmums. Viņi runā par kļūdām, bet uh, pārkāpumi ir, uh, nav, tie nav tikai kļūdas, uh, tās ir, tie ir būtiskāk uh, pārkāpumi, un, uh, ja mēs runājam par uzņēmuma um, slēgšanu privātā um, tirgū, tad mēs um, redzam, ka to var salīdzināt ar tagadējo situāciju. Vismaz 6 miljārdi mārciņu ir nepamatot izmaksāti. Kur tad ir problēmas sakne? Uh, atbildības trūkums. Komisija un uh, revidenti, kā vienmēr, vaino dalībvalsts, bet fakts ir tāds, ka kļūda ir komisijā, jo nepietiek kontrolas. Komisijai ir vislabākā iespēja uh, uzlikt noteikums un sodīt noteikumu pārkāpumus, bet eh, komisija to nedara. Un šis parlaments arī ir atbildīgs, jo tas katru gadu šo situāciju apstiprina un tikai prasa budžeta palielinājumu. Nav nekādu cerību, ka Eiropas Savienības budžets eh, kādreiz tiks eh, pozitīvi novērtēts no revidentu puses. Šis ir vienīgais veids, kā saglabāt, es atnājos, kā ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, proti samazināt budžetu. Uh, Un Kamerons uh, uh, nedrīkst uh, pieņemt šo 2,9% palielinājumu budžetā. Viņš to ir izdarījis un viņš ir pievīlis vēlētājus. Es prasu, lai tiktu būtiski samazināts 2011. gada budžets. Paldies! Un tagad pie politiskajām grupām nepiedrošais deputāts Ērenhauser kungs lūdzu. Paldies! Jā, tā ir. Uh, kļūdu procents kohēzijas jomā ir būtiski samazinājies, eh, salīdzinot ar 2007. gadu, kur tas bija 45%, tagad tie ir 36%, tie ir fakti, jā, tie man ir jāatzīst. Bet, kā jau referents teica, ja mēs varaugāmies precīzāk, kā tad šis skaitlis ir izrēķināts, tad uh, Protams, tas ir jārelativizē. Un fakts ir arī tas, ka šajā revizijas palātas ziņojumā ir teikts, ka kontrolas sistēmas kohēzijas jomā nav uh, iedarbīgs, nav efektīvs. Un fakts ir arī tāds, ka vismaz 3% naudas ir izmaktāta nepamatoti. Un es domāju, arī Johannesam Hānam būtu šeit uh, jāpanāk uh, uzlabojumi Runājot par lauksaimniecības jomu, kur kļūdu procents ir pieaudzis, tas ir skaidrs, tas ir solis atpakaļ, un uh, ir arī izšķērdējumi, uh, kas, uh, tiek, uh, kas netiek vērtēti kā kļūdas, piemēram, izmaksājot uh, miljardieriem atbalstu. Runājot par uh, sociālajiem maksājumiem, kas ir izmaksāti divreiz. Šeit man jautājums, kurš ir pieļāvis šīs kļūdas, vai šī nauda tiek atmaksāta atpakaļ un cik liela ir šī summa. Visā visumā gribētu teikt, ka būtu svarīgi nākotnē, lai revizijas palāte pārbaudītu ne tikai maksājumu pareizību, bet arī e efektivitāti. Paldies! Paldies, Odīkungs nav zālē, un tādēļ dodu vārdu uh, Ivan kungam divas minūtes. Bună ziua! În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului Vitor Caldera pentru acest raport. Es vēlos pateikties Viktoram Kalderas kungam par šo ziņojumu. Vēlos pateikties arī par komisijas uh, aktīvo darbību. Sekojušie ir ļoti nozīmīgi. E, ik pēc pieciem gadiem mūs ievēl Eiropas parlamentā. Vēlētāji ir Eiropas pilsoņi, kas maksā uh, šos nodokļus un nodevs, un līdz ar to finansē arī parlamenta darbību. Mēs aizvien runājam par to, bet jāsver arī šeit, ka 2009. gada budžeta izpildi nav apmierinoši divi iemesli dēļ. Pirmkārt, nacionālie uh, paziņojumi tos uh, neparaksta finanšu ministri un arī premjerministri ne. Tātad nezinām, kas ir īsti. Uh, atbildīgs par šiem nacionālajiem pārvaldes paziņojumiem un vai tie vispār ir uh, patiesi un šādi tiek atvērtas durvis uh, nepilnīgiem paziņojumiem vai arī uh, pat meliem. Otrakārt, kļūdas uh, apsaimniekojot uh, Eiropas fondus. Protams, ka atbildīgi ir Nacionālā valsts par līdzekļu atmaksu Eiropas komisijai. Tātad Eiropas pilsoņi samaksā vienreiz par budžetu izveidu Eiropas Savienībai un otrkārt viņi maksā vēl vienreiz, e, ja nacionāla iestāžu darbības rezultātā rodas zaudējumi. Tātad pilsonis maksā praktiski divreiz, ja rodas kļūdas vai krāpšanas gadījumi, e, izdodot Eiropas e, Savienības līdzekļus. Otrakārt, es vēlos spērt soli komisijai pretī Uh, vērtējot šo revīzijas palātas gada pārskatu, domāju, ka ir nepieciešams labāks kontakts ar Nacionālo valstu revīzijas palātām. Tātad, ja ir lielāki līdzekļi budžetā, tad um, labāk jāpārvalda jau esošie līdzekļi. Un pie tā piedara arī tas zināt, kur ir problēmas un tos uh, atrisināt. Paldies! Aldvārdā Demažistris uh, kungs 2 minūtes 30. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs runājam šodien par uh, kļūdu kvotas samazinājumu. Un tas ir pateicoties uh, revizijas palātas kontrolēm un profesionālai darbībai. Domāju, ka parlamentam arī ir bijusi nozīmīga loma, it īpaši budžeta kontrolas komiteja. Tā ir ļoti aktīvi strādājusi, lai kāpinātu caurskatāmību un arī uzlabotu um, naudas labāk izlietojumu. Ko var darīt, lai darbība būtu vēl uh, labāka? Dažas jomas ir uh, jūtīgas, kā piemēram kohēzija un lauksaimniecība. Šeit ir uh, kļūdu kvota, kas rada satraukumu. Mēs redzam rēķins, kas ir par augstu dažādās uh, pozīcijās, vai arī vienkārši uzpūst līdzekļu izmantošanu. Šeit ir vajadzīga mazāka birokratīvā uh, patēriņa apjoms, un labāki noteikumi, skaidrāki noteikumi. Mums ir jāapkaro arī krāpniecība un jāraugās, lai uh, sektoros tas nemaz nevarētu veidoties. Nākošais būtiskais aspekts ir Olaf uh, darbības uzlabošana. Olaf uh, rūpējas par krāpniecības apjomu samazināšanu. Tas arī ļoti nozīmīgi. Budžeta kontrola komiteja viesojās Itālijā un redzēja, ka uh, publiskās naudas izmantošanā bieži vien uh, organizētā noziedzība iesaistās un arī uh, mm, korupcija ir ļoti augsta. Tādēļ Olaf darbība ir ļoti būtiski jāuzlabo, ir arī sadarbības starp dalībvalstīm un komisiju un Eiropas parlamentu. Vēl viens būtisks aspekts manā izpratnē ir tas, ka komisijai vajadzētu uh, stiprināt tās autonomiju no dalībvalstīm, it īpaši no tām dalībvalstīm, kurās jau gadiem ilgi smagas kļūdas tiek konstatētas. Respektīvi nevis mazas kļūdas, bet gan arī krāpšana. Un no šīm dalībvalstīm jāsaņem nauda atpakaļ, lai novērstu to, ka šāda rīcība turpinās. Eiropas parlamentam uh, aktīvi jārīkojas, lai saglabātu arī uh, tā tēla un uh, parlamenta tēls ir saistīts arī ar uh, pareizu publisko līdzekļu izmantošanu. Paldies! Nākošais runātājs man Dālenkungs vienu minūti. Jā, priekšsēdētājs kundze redzam, ka Eiropas līdzekļi tiek labāk izmantoti, bet vēl ne simtprocentīgi apstiprinām. Tas ir saistīts ar to, ka otrais lielākais postenis kohēzija ir uzlabošana, bet aptuveni 40% projektu bija kļu, tomēr saistīti ar kļūdām. Kopējais apjoms bija 35 miljardi, bet 2 miljardi nav pareizi bijuši izteikti, un tas nav akceptējams. Ir jāpārbauda ļoti kārtīgi, kā šīs kļūdas ir radušās un kā šīs kļūdas var samazināt. Es gribu uzsvērt, ka tas ir īpaši būtiski 2009. gada budžeta apstiprināšanai. Vakar revīzijas palātas loceklis teica, ka kļūdas dažkārt rodas arī sarežģīto procedūru dēļ, un tas norāda uz to, ka Eiropai jākļūst vienkāršākai, caurskatāmākai, un ja tas tā nenotiek, tad Eiropa pilsoņiem paliek tāda ļoti sarežģīta uzņēmuma kopums, kas tos tā īpaši neskar. Paldies! Mm, Gejerkungs, vai tas ir pieteikums privā mikrofona procedūrai, ja jūs gribat uzdot jautājumu? Nākošais runātājs Obermajerkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, 6 miljārdi Eiropas budžetā. Priekšsēdētāji Obermajerkungs vienu mirklīti. Uh, kolēģis ir pacēlis zilo kartiņu un tādēļ gribu viņam jautāt, vai viņš vēlas iesaistīties diskusijās kolēģis, jā, Fandālenkungam jautājums. Vandālenkungs, vai jūs pieņemt jautājumu? Jā, lūdzu. Es gribu Vandālenkungam jautāt, vai viņš zina, ka tā sauktie augstie procenti, lielie procenti ir uh, tās pārbaudas, kas ir uh, eh, pārbaudīti. Nav viss 36% kļūdu. Uh, procents, bet gan 36 gadījumos ir atklāti, respektīvi 36% ir tajos gadījumos, kad ir veiktas pārbaudas, un tas a, miljardu skaits, ko jūs nosaucāt, tas nemaz neatbilst a, noteikti pateisībai. Atbilde. Jā, es sapratu, bet divi miljardi netika uh, pareizi konstatēti, un es lūdzu komisiju pārbaudīt un izskatīt, kā varētu uzlabot situāciju. Komisārs norādīja uz to, ka šīs, um, šīs pārbaudas viņš veiks ļoti precīzi. Tagad Obermairkungs. Paldies, priekšsēdājas kundze. 6 miljārdi eiro no budžeta 2009. gadījumā uh, gadā ir uh, vienkārši tumšos kanālos pazuduši. Tas ir arī neveiksmīgas darbības dēļ. Uh, Revizijas palāta uh, ir konstatējusi arī, ka uh, es uh, ierēģi nevienmēr pareizi naudu ir izmantojuši un uh, bieži vien tas tā ir bijis. Un mēs redzam, ka arī uh, Piemēram, mežu apsaimniekošanā ir daudz uh, kļūdas un ir saņemts nepamat, saņemt nepamatot atbalsta maksājumu. Arī reģionālo maksājumu uh, jomā ir bijušas uh, būtiskas kļūdas. 36% kļūdu pārbaužu gadījumos, tas ir ļoti augsts uh, procentskaitlis. Un mēs lūdzam Hāna kungu ļoti precīzi raudzīties, kā nauda tiek izmantot, jo mēs nevaram naudu vienkārši kādam uzdāvināt. Un es gribu izteikt komplimentu revīzijas palātas uh, uh, līdzstrādniekiem. Viņi ir motivēti, viņu darbs ir jāatbalsta, un arī politiķi atbalsta viņu darbu. Paldies! Nākošais runātājs Olbrihti kungs, minūte 30. Dāmas un kungi, runājot par šo televīzijas palātas ziņojumu, mums ir jāizsakās ļoti precīzi. Uh, jo bieži vien tiek runāts par kļūdām, pārkāpumiem un par krāpšanu. Tas viss tiek sajaukts. No ziņojuma tomēr izriet viennozīmīgi, ka tas, kas attiecas uz kļūdām, tad kļūdu procents ir samazinājies Eiropas Savienībā. Tagad mums ir apmēram 5% Uh, kļūdas līme, kļūda līmenis. Mēs nedrīkstam runāt par 20 vai 40 procentiem, jo tas neatbilst realitātei. Mēs konstatējam, ka ir panākts būtisks uzlabojums tajās uh, politikas jomās, uh, kurās līdzekļi tiek pārvaldīti kopā ar dalību valstīm. Un tagad mums visiem ir jānodrošina, lai šī te politika, kas ir ļoti kompleksa, uh, arī turpmāk tiktu uzlabot, lai tiktu uzlabotas struktūras, jo šai politikai ir būtiski pievienotā vērtība. Un gribu teikt arī to, ka situācija, protams, mainās, bet uh, gribētu citēt arī revizijas palātas ziņojumu, kur tiek teikts, ka revizijas palāta konstatē, ka nav iespējams uh, pašu uh, aplēses par kļūdu procentu uh, uh, salīdzināta ar kļu, komisijas sniegtiem datiem par labojumiem. Tas ir tas uh, punkts, par ko mums ir jādomā. Nevar būt tā, ka revizijas palāta pasaka, ka tā nevar salīdzināt savus datus ar komisijas datiem. Tātad tur vēl ir ļoti daudz darāmā. Minūte. Šaldemāls kundze, vienu minūtu, lūdzu. Eh, Priekšsādātājs kundze, paldies, paldies arī revīzijas palātai jo mums ir dots tāds ļoti veiksmīgs darba instruments, lai mēs varētu izmantot, kā ir izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. Mums jākonstatē, ka tas ir pareizajā virzienā veikts darbs, lai arī vēl ir problēmas. Bet, nu, tas būtiskākais ir tas, ka virziens ir pareizs. Un arī mums tas ir rosinājums spērt uh, nākošo soli, plānot šo nākošo soli. Mums ir nepieciešama um, laba kontrolas sistēma un mazāk kļūdu, bet tas nav pietiekami uh, uh labi līdz šim darīts. Mums ir jāpārbauda labāk līdzekļu izmantojums, mums ir jākontrolē pārvalde, ēkas, personāla izmaksas un vai mēs saņemam arī pietiekam daudz atdevis no līdzekļu izmantojuma. Vai mūsu mērķi tiek īstenot? Mums šīs diskusijas jāturpina tālāk. Uh, un um, ir nepieciešama efektīvāka darbība, kā arī atklātāka darbība. Mans jautājums ir, vai um, līdz šim esam uh, veiksmīgi darbojušies un gribētu rosināt aktīvi turpināt nākotnē darbību. Paldies, nākošā runātāja Českovs kundze. Ja tu prasnīšu pudru. Paldies, priekšsēdētāji. Ja otro reizi šajā sasaukumā mēs uh, diskutējam par uh, revīzijas palātas gada pārskatu. Es vēlētos pateikties revidentiem par viņu darbu, bet esmu arī pārsteigta par kļūdu līmeni. Kā jau mēs dzirdējām, šis kļūdu līmenis ir vēl arvien augsts, izņemot dažas izdevuma jomas. No vienas puses mēs varam vainot dalību valstis, bet eh, mēs varam vainot arī komisiju un uh, Uh, komisijas kontrolas mehānismus. Komisārkungs, jūs minējāt, ka ir jāuzlabo uh, kontrolas mehānismu, mums ir vajadzīga arī labāka sadarbība ar dalībvalstīm, lai mēs izvairītos no tik augsta kļūdu līmeņa nākotnī. Deutsche kungam vārds pusotra minūte. Priekšsēdētāji, godāmie kolēģi. Eiropas revīzijas palāta ir eh, paveikusi kvalitatīvu darbu, sagatavojot īgada pārskatu par 2009. gadu. Es uzskatu, ka šo darbu mums vajadzētu cienīt, un eh, mums eh, vajadzētu atzīt Kaldeiras konga un viņa kolēģi paveikto. Es redzu, ka šis pārskats viennozīmīgi parāda, ka Eiropas Savienības līdzekļi attiecībā uz to izlietojumu un izdošanu uh, ir raksturojami ar pozitīvām tendencēm, proti kļūdu līmenis ir samazinājies. Bet vienlaicīgi mums vajadzētu uh, izdarīt arī secinājumus no šī pārskata. Šeit parlamentam uh, un arī pārējām Eiropas Savienības institūcijām vēl ar vien ir jāpilda savi mājas darbi. Eiropas revīzijas palāta ir konstatējusi, ka vairāki miljārdi Eiropas Savienības līdzekļu ir izdoti nepareizi un nelikumīgi un to varētu uh, raksturot arī kā krāpšanu. Es uzskatu, ka mums ir jāveic attiecīgi pasākumi, un ir ļoti svarīgi, lai tuvākajā laikā mēs kopā ar dalību valstīm izvērtētu, kā atsevišķas dalību valstis ir noteikušas uh, kļūdu līmeni. Mums vajadzētu paskatīties, kā darbojas kontrols mehānismi konkrētās dalību valstīs, tad es uzskatu, mēs varētu panākt, ka kļūdas līmenis tiks samazināts tuvākajā nākotnē. Aila Sanders kundzei vārds. Priekšsēdētāji. Mēs vēlreiz varam būt apmierināti ar pasākumiem, kas ir ieviesti. Intensīvais dialogs ar revīzijas palātu starp komisiju un parlamentu parāda, ka mēs nevaram gulēt uz lauriem. Mums ir jāturpina uzsāktais darbs. Esmu apmierināta ar Kaldēras kunga rekomendācijām attiecībā uz uh, konkrētu finansēšanas elementu vienkāršošanu Eiropas Savienībā. Viņš izteicās arī par vairākiem likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem mēs varētu sadarboties, tā lai situācija kļūtu efektīvāka. Es savā amatā ļoti rūpīgi izskatīšu sezamē sistēmas izdevumus padomē, it īpaši tajās kategorijās, kur mums ir jāveic korekcijas. Mums ir jādomā arī par vairākām, vairākiem ārkārtas pasākumiem, piemēram, datu aizsardzība. Šiem jautājumiem agrāk mēs nepievērsām pietiekami daudz uzmanības. Tāpat mums ir jādomā arī par Olaf gadījumu un Eiropas sociālo un ekonomisko komiteju. Ir jāpastāsta arī uz eh, pieņemtajiem darbiniekiem eh, re, reģionu. Ivanovas kundze, viena minūte 30. Priekšēdētāji. Mēs varam secināt, ka Eiropas revīzijas palātas atzinums ir līdzīgs iepriekšējo gadu atzinumiem, taču es uzskatu, ka Eiropas parlamenta rekomendācijas, kas tiek atkārtotas katru gadu pēc kārtas, ir jāņem vērā, it īpaši tajās jomās, kur ir daudz neatbilstību. Mēs patiešām gribētu dzirdēt cik neatbilstību ir atklāts. 2008. gadā mums bija labas ziņas. Neatbalstību īsts īpatsvars kohēzijas politikā ir samazinājies, taču vēl ar vienu nav uh, skaidri redzams, ka šī ir tāda stabila samazināšanās tendence. Varbūt uh, vienkārši sagadījās tā, ka tika izvēlētas uh, valstis, kurās kļūdu līmenis bija zemāks. Uh, Mums ir jādomā par attīstību, par uh, lauksaimniecību, enerģētiku, transportu, pilsonību, izglītību un pētniecību. Vēlētos pavēstīt komisijai, ka budžeta komiteja parlamentā turpinās strādāt, lai sasniegtu, ka Eiropas Savienības līdzekļi tiek izmantoti efektīvi. Mums patiešām vajadzētu katram pildīt savus pienākumus. Gaira kungam pusotra minūte. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, augstu godātais priekšsēdētāja Kaldēras kundze, komisāra kungs. Nu, burtiski uh, kohēzijas politika ir tā kā pacients uh, budžetā. Pagājuši gadu varētu teikt, ka tas bija intensīvās terapijas uh, palātā, šogad višķi labāk, bet nu 5% vienalga ir kļūdaini, 3% nedrīkstēja izmaksāt, un tās, tie ir aptuveni 700 miljoni eiro. Daļa no kļūdainajiem maksājumiem tos varēja dalībvalsts novērst, it īpaši iepirkuma procedūrās un arī izmaksājot kohēzijas fondu līdzekļus. Un tas notiek neskatoties uz līdzinējo kontrolas sistēmu, ko apstiprina komisija. Man liekas, ka mums vajadzētu šīs kontrolas sistēmas vēlreiz precīzi izskatīt Vācijā. Pārbaudas noteica to, ka visas kontrolas sistēmas nu, tikai tādā zināmā mērā bija efektīvas. Uh, Budžeta izmantojuma pārbauda eh, ir eh, komisijas eh, kompetence. Atbildība ir komisijas pusē un uh, kļūdas pieļauj dalībvalsts. Mēs varam diskutēt par to, mēs varam to uh, runāt par to ar um, plašsaziņas līdzekļiem un pilsoņiem, bet, nu, atbildība ir komisijas pusēs. Šemets kungs, lūdzu, rīkojieties aktīvāk, mēs jūs atbalstīsim. Paldies! Nākošais runātājs Mistelroja kungs, minūte 30. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Komisijas pārstāvi, revizijas palātas pārstāvi, es tautas partijā esmu atbildīgs par reģionālo politiku, un ja skatos uz kļūdu kvotu, tad jāsaka, ka kohēzijas jomā uzlabojums ir ļoti skaidri redzams. Mēs redzam, ka ir 2000. 2007. un 2013. gadam nosprausti jauni noteikumi. Mēs kā parlaments un arī komisija esam aktīvi strādājuši. Lielākā daļa kļūdu ir uh, publiskā iepirkuma procedūrā. Eiropas noteikumu piemērošana un to transponēšana nacionālajos noteikumos un to konkrēti īstenošana. Šeit mēs redzam augstu kļūdu kvotu un tādēļ gribu uzdot jautājumu komisāram, Mums ir nepieciešams rīcības plāns, lai no vienas puses iespaidotu dalībvalsts vai arī atbalstītu attiecībā uz publisko iepirkumu. Pagājušajā nedēļā parlamenta delegācija devās uz Rumāniju, un mēs redzam, kur tad ir šīs kļūdas, un tur var daudz ko uh, uh, sasniegt. Noslēgumā gribu teikt to, ka šīs nacionālās uh, menedžmenta uh, dokuments atbalstu, un uh, tas ir nozīmīgi, jo šeit domāju, ka vēl ir kļūdas iespējams. Nākošais runātājs Vogana kungs vienmēl. Uh, thank you, President. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pēc iespējas pozitīvāk raudīties uz šo situāciju un šo ziņojumu, jo es vienmēr domāju, ka vajadzētu revīziju izmantot, lai uzlabotu lietas un, proti, mācītos no mūsu kļūdām. Un ir ļoti daudz piemēru, kā to var darīt komisijai, dalību valstīm, kā varētu uzlabot lietas, piemēram, lauksaimniecībā. Uh, visu laiku mainās prasības no komisijas puses, un tas rada sarežģījums dalību valstīm un saņēmējiem, un Velsā, Velsā viņi man visu laiku par to stāsta cilvēki. Un uh, uh lauksēmniekiem uh, varētu sniegt tādu likumdošanu komisiju, kas uh, skaidri definē, kas ir aktīvie lauksaimnieki visā Eiropas Savienībā, un tad šos kritērijus varētu izmantot uh, visā Eiropas Savienībā. Uh, KLP reforma tuvojas, un tā ir lieliska iespēja vienkāršot procedūras, lai nodrošinātu, ka Eiropā mēs uh, gudri iztērējam naudu un kaut ko par to saņemam, un uh, ka tas nāk par labu gan individiem, gan visai Eiropas Savienībai. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais runātājs uh, Grīs. pani <clears throat> przewodnicząca! ta prezentacja e, wyników. paldies priekšsēdētājas kundze. rezultātu e, prezentācija par e, revīzijas palātas pārskatu dod mums parasti ļoti daudz informācijas. un mēs varam arī uh, lem par to, ko mēs nākotnē varam uzlabot. Kāds ir labākais secinājums? Secinājums ir tāds, ka tur, kur uh, procedūras nav pārāk sarežģītas, tur ir mazāk kļūdu kvota. Jo sarežģītāka procedūra, jo vairāk kļūdu un jo uh, vairāk nepareiz izmantot līdzekļu. Piemērs tam ir kohēzijas politika, kas ir ļoti nozīmīga uh, Eiropas Savienībā. Pareizi tika teikts arī tas, ka lauksaimniecības jomā ir daudz kļūdu. Bet arī šeit situācija ir tāda, ka tur, kur um, lietas ir sarežģītākas, arī tur kļūdu kvota ir augstāka. Ļoti nozīmīgi ir sadarbība arī ar nacionālajiem kontrolas uh, orgāniem, kā arī nacionālajiem parlamentiem, budžeta komitejām, budžeta kontrolas komitejām, respektīvi Eiropas lietu komitejām valstīs. Es pats uh, mūsu nacionālajā parlamentā strādāja, kad tika uh, prezentēta revizijas palātas uh, uh, dokumenti, un tas bija ļoti nozīmīgi. Paldies. Tagad Kalbaks kundze. Paldies revīzijas palātai. Es domāju, ka tas mm, šī gada pārskats parāda to, ka kontrols paliek aizvien labāks. Un es mm, nebaidos no uh, kļūdu kvotām, jo es domāju, ka uh, Arī mēs mācāmies, un mēs atklājam aizvien vairāk kļūdu. Nozīmīgi ir tas, lai šīs kļūdas nākotnē novērstu. Un vakar tika prezentēts arī piektais kohēzijas ziņojums, un komisija aicina visus iesaistītos šajā paziņojumā izteikties pār šo dokumentu. Tādā veidā es domāju, ka var tikt radīt noteikumi, lai no vienas puses veicināšana tajās jomās, kur ir nepieciešams tikt saņemt vienkāršāk, lai birokrātija tikt samazināt. Un no otras puses, tas, kas ir nepieciešams, tas dod iespēju labāk, labāk pārbaudīt šos līdzekļus. Aicinu visus rīkoties, kā komisija ir aicinājusi, un mēs kā parlaments to darījusi. Vai ir vēl kāds, kas vēlas lūdzu iesaistīties brīvā mikrofona procedūrā? Nē, liekas, ka nē. Tad dod vārdu komisāram Šemetskungam. Uh, you, Mrs. Paldies, priekšādātājs kundze. Šīs dienas debatas norāda, ka ir sasniegts uh, progress Eiropas Savienības budžeta pārvaldībā 2009. gadā. Eiropas revīzijas palātas skaidrais atzinums par pārskatiem un viszemākais kļūdu līmenis, kāds ir parādījies jebkad, uh, apstiprina ka komisija ir pieņēmusi pareiru, pazar, pareizos lēmumus un piemērojusi vajadzīgos pasākumus, lai uzlabotu programmas pašreizējā finanšu periodā. Taču tiesa ir norādījusi arī uz tādām jomām, kur ir vajadzīgs labāks progress no visu iesaistīto pušu puses. Es šeit atsaucos gan uz komisiju, gan arī uz finanšu iestādēm dalību valstīs, kurām arī ir jāuzņemas pienākumi un atbildība saskaņā ar jauno līgumu par Eiropas Savienības darbu. Daudzi no jums izteicās par sankciju piemērošanu dalību valstīm. Jāsaka, ka komisija šādas sankcijas piemēro un dara to ļoti stingri. Pašlaik mēs gatavojamies apturēt vai pārtraukt 40 programmas kohēzijas jomā, kas kopā sastāda 1 miljārdu 700 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka šī summa ir ļoti milzīga un ir ļoti būtiski arī tas, ka daudzas no mūsu rīcībām 2010. gadā ir pat uh, sasniegušas uh, divreiz lielākus apmērus nekā 2008. gadā, es atvainojos, 2009. gadā. Pagājuši piekdien mēs pieņēmām lēmumu atsaukt nepareizi iztērētus līdzekļus lauksaimniecībā 575 eiro miljonu apmērā. Tas nozīmē, ka mēs patiešām stingri piemērojam sankcijas un esam nolēmuši tādā veidā rīkoties arī nākotnē. Jūs noteikti arī sapratāt no revīzijas palātas ziņojumu, ka uh, finanšu korekciju apmērs ir ievērojami pieaudzis iepriekšējo gadu laikā. Uh, 2009. gadā šis apmērs bija 3,3 miljardi eiro. Šī summa ir ļoti liela, un mēs esam nolēmuši turpināt šāda veida politiku un piemērot ļoti stingras sankcijas, kad tādas ir nepieciešamas. Tiesas pārskats un budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra, kas tūlīt sāksies, ir ļoti būtiska, lai izvērtētu esošo programmu trūkumus, kā arī lai domātu par nākamās paudzes programmā. Šeit tiesa ir norādījusi, kādu eh, tā redz turpmāko ceļu, un tā ir izteikusi rekomendācijas par vienkāršošanu, par uzlabojumiem eh, valsts iepirkuma noteikumos, jo ir skaidrs, ka lielākās kļūdas, lielākais kļūdu līmenis ir pieļauts tieši attiecinābības kritērijos vai arī uh, valsts iepirkuma noteikumu piemērošanā. Tas nozīmē, ka mums no tā ir jāmācās. Komisija ir gatava to darīt. Komisija sekos tiesas rekomendācijām un labprāt un um, ar prieku sagaidīs uh, rezultatīvu budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies uh, komisijas pārstāvim. Tagad dodu vārdu revīzijas palātas priekšādātājiem Kaldeiras kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Es gribētu pateikties visiem deputātiem, kur izteica laipnos komplementus un labus vārdus par eh, revizijas palātas eh, darbu. Un katru dienu mūsu institūcijā mēs strādājam, lai visaugstākajā eh, profesionālajā līmenī saskaņā ar starptautiskiem revīzijas standartiem uh, ņemtu vērā šīs institūcijas paustās bāžas. Mēs uh, pievēršam pienācīgu uzmanību šīs, šī parlamenta ieteikumiem un gribētu jums sniegt tikai pāris piemērus par to, ko mēs esam uh, veikuši sakarā ar šo revīzijas palātas ziņojumu par 2009. gadu, lai atbilstu šīs institūcijas prasībām par plašāku informāciju. Mēs eh, veicām vispārēju izvērtējumu situācijai, un pirmo reizi mēs eh, sakām un secinām, kāda ir vispārējā situācija, un mēs eh, secinām, ka pēdējos gados tā ir uzlabojusies. Viss būtiskākās kļūdas, visbūtiskākā kļūda būtu samazināt budžetu, Mēs eh, jūs arī informējām plašāk tieši par kohēzijas jomu nekā tas bija pagājuši gadu, jo pagājuši gadu mēs teicām, ka vismaz 11% no līdzekļiem nevajadzēja izmaksāt. Šogad mēs varam pateikt, ka eh, viss nozīmīgākā eh, kļūda varētu būt virs 5%, ko mēs nevarējām pateikt pagājušajā gadā. Un vismaz 3% no līdzekļiem nebūtu bijis jāizmaksā. Un tā mēs varam arī mērīt progresu, kuru esam panākuši. Tie ir fakti. Kāpēc? Kādi ir iemesli? Uh, mēs neizgudrojam faktus, mēs neizrādām īpašu laipnību pret komisiju vai dalību valstīm. Revīzijas palāta ir neatkarīga revīzijas institūcija, ka darbojas balstoties uz līgumiem. Mēs balstām mūsu secinājumus uz pierādījumiem, uz faktiem, un par to mēs arī ziņojam šeit parlamentā, ko mums ir arī pienākums darīt budžeta izpildes procedūras ietveros. Tātad mēs esam gatavi palīdzēt jums šajā darbā un galvenie iemesli, kā jau mēs sakām savā ziņojumā, tam ir tas, ka sistēmas, kas ir izveidotas, lai pārvaldītu uh, programmas uh, periodam no 7. līdz 13. gadam, uh, tagad darbojas labāk. Un otrs iemesls ir tāds, ka līdzekļu izmantojums šajā programmācijas periodā ir tikai 25%. Tātad eh, finansiālā izpilde šajā periodā pēc mūsu aplēsēm ir zemāka nekā vajadzētu būt. Tātad eh, šo divu faktoru kombinācija, tātad šo sistēmu darbību no vienas puses un uh, mazāka izmantošana, tātad zemāka maksājumi, um, Tas ir eh, novedis pie tās situācijas, kurā mēs šobrīd esam. Tāpēc eh, nedaudz piesardzības vajadzētu. Mums jāskatās, kā lietas attīstīsies, jo sistēmas eh, visās 27 dalību valstīs ir izveidotas un uh, nākotnē caur tām tiks uh, izdot šie līdzekļi, un tāpēc raucīsimies, kā situācija attīstīsies. Tāpēc gribu teikt, ka mums jābūt piesardzīgiem. Uh, Bet, kā jau teicu, mēs esam gatavi palīdzēt eh, parlamentam un īpaši budžeta kontrolas komitejai, eh, īstenojot budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru. Mūsu eh, darbinieki jums palīdzēs, bet mēs jums palīdzam arī ar šiem īpašiem ziņojumiem ir eh, veikts revīzijas, eh, lai eh, skatītu, kā finansējums tiek izmantots reālajā dzīvē, kā tas darbojas. Un tā, es domāju, ir ļoti būtiska informācija arī šim parlamentam. Skaidrs, ka budžeta izpildes atbildība ir galvenokārt Eiropas komisijas pārziņā, bet Lisabinas līgums nosaka arī, ka tas jāveic sadarbībā ar dalību valstīm. Un ja mums ir uh, jāraugās nākotnē, tad es gribētu teikt, ka mums tagad ir unikāla iespēja radīt jaunu impulsu labākā pārvaldībā Eiropas Savienības budžetā. Tiek runāts par jaunu finanšu regulējumu, tas tiks drīz apstiprināts, un e, tas arī būs pamats nākotnes programmām, Ir vajadzīgi vienkāršoti noteikumi, eh, vienkāršas eh, izmaksu ziņā efektīvas sistēmas, kā finansējumu pārvaldīt eh, komisijā un dalību valstīs, tad šis ir tas brīdis, kad par to runāt. Arī budžeta pārskatīšana mums ir gaidām nākamgad. Un priekšsādātais kundze ar to arī noslēgšu. Komisija, padome, Eiropas parlaments. Tāpēc tagad saskaras ar eh, nopietnu lēmumu periodu, kad tiks pieņemt lēmumi, lai uzlabotu situāciju. Un šeit revīzijas palāta var šīm institūcijām palīdzēt. Es ieteiktu jums ņemt vērā mūsu ieteikumus, kurus mēs jau esam eh, snieguši mūsu atzinumā par galvenajiem riskiem un problēmām saistībā ar finanšu pārvaldības uzlabošanu. Ja mēs raugāmies uz eh, jaunajām programmām, Un šeit es gribu atkārtot, ka mums ir jāuzdod jautājums, vai šīs programmas un finansējuma schēmas dos pievienoto vērtību, vai mūsu schēmas ir pietiekami vienkāršas ar skaidriem mērķiem, vai tie ir realistiski, izpildāmi mērķi, un vai atbildības struktūras ir skaidras, lai izvairītos uh, no tā, uh, kā kādreiz tiek teikts, ka nav nekādas atbildības ne no komisijas, ne no dalību valsts puses. Tātad mums ir šī iespēja tagad, un revizijas palāta ar nepacietību gaida šo procesu, kad mēs jums varēsim sniegt savu atbalstu. Līdz ar to diskusijas ir noslēgtas. Darba kārtībā ir uh, Van Bremtas kundzes uh, ziņojums par grozījumu izdarīšanu regulā numur 663 slīpsvītra 2009.